Jautājuma laiks beidzies. Turpināsim mūsu sēdi 9 līdz 1 rīt un no 3 līdz 5 dienas kārtība ir publicētas sesijas materiālos sēde beigusies.